Cienītās dāmas, nodātie kungi, visiem uh, labrīt! Atsākam sēdi. Un uzreiz ķersimies klāt pie pirmā darba kārtības punkta. Tas ir uh, padomas un komisijas paziņojumi par Eiropas Savienības un dalību valstu veiktiem pasākumiem Sīrijas eh, konflikta izraisīto bēgļu plūsmu problemātikas risināšanai. Pirmais eh, pieteicās runāt eh, padomas priekšsēdētājs, pārdā, padomas pārstāvis Leskovičas kungs, ministra kungs. Lūdzu jums vārds. Morning. Labrīt, prieksēdētāja kungs, godātie deputāti! pēdējo divu gadu laikā konflikta gaitā Sīrijā mēs esam pieredzējuši vairākus traģiskus gadījumus, bet eh, šā gada septembrī bēgļu plūs